Pan przewodniczący. Well, very good. Yes, fantastic. E, Znawiam posiedzenie. Protokols. Labdien, mēs atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir pieejams, vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Jā, komentāru nav. Tad protokols ir apstiprināts. Pirmais darba kārtības jautājums ir jautājumu sesija komisijas priekšsādātājiem. Es gribētu sveikt eh, Barozo kungu mūsu vidū. Šīs tikšanās šāda veida jautājumu laiks tiek organizēts katru mēnesi. Jūs jau zinat, kāda ir noteikumi. Viena minūte jautājumu uzdošanai, viena minūte atbildēji un, ja nepieciešams, papildus 30 eh, sekundes papildus jautājumam un 30 sekundes papildu atbildēji ja kāds no grupu priekšstādātājiem gribētu šādu iespēju izmantot. Tautas uh, partija Kasulidis kungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji Barozo kungs. Uh, mūsu grupas priekšstādātāja Daula kunga vārdā es gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Tautas uh, partijas grupa gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par pašreizējiem centieniem atsākt jaunas sarunas Palestīnas jautājumu noregulēšanai. ASV ir uh, uh, pamatuši novārtā centienus pārliecināt uh, Izlē, Izrēlu par uh, are... Palestīnu par uh, nometnēm uh, Austrum Jeruzalemē. Uh, kādus centienus uh, veic Eiropas Savienība atsevišķi vai arī saistībā ar kvartetu, lai panāktu, ka šīs uh, sarunas atkal turpinās? Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kā vajadzētu interpretēt atkārtojumu ka Eiropas Savienība varētu atzīt uh, neatkarīgu Palestīnas valsti atbilstošos apstākļos. Kāds ir vērtējums par humanitāro uh, situāciju Gādasas uh, eh, joslā pēc tam, kad Izraela 2010. gadā pieņēma lēmumu slēgt robežu pārējas? Paldies, tiek runātājs pārtraukts. Thank you, Mr. Kasulidis. As you... Paldies, Kasalīdis kungs, kā jūs zinat, Eiropas Savienība atbalsta tiešo sarunu atsākšanu ārlietu padomu vakar, pauda Eiropas pozīciju un pauda nožēlu, ka Izraela nespēja pieņemt jaunu nometņu, tā teikt, iesaldēšanu. Gribētu piebilst, ka situācija ir sarūktnoša īpaši tāpēc, ka divu valstu radīšana nav nebūtu Palestīnas interesēs. Uh, reģions un arī starptautiskā kopiena un arī Izraēla iesaistās šajā jautājumā. Vakar tika panākta vienošanās par uh, intensīvu uh, koordināciju kvarteta iet, ietvaros arī ar ASV, un Ashtons kundze arī uh, gatavo brīfingu šajā jautājumā. Eiropas Savienība pauž atbalstu mieru procesam, un es uzskatu, ka kvartets eh, varētu eh, cieši sadarboties ar ASV. Mūsu pārstāva Aštons kundze eh, ir kontaktos ar pārstāvjiem reģionā un piedalīsies arī Arābu valsts sanāksmē. Mums ir jāizmanto jaunas iespējas, jo. Un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim kopā ar ASV rast ceļu uz priekšu. Paldies. Uh, yes. Papildus jautājums. Like Gribētu vēlreiz jautāt par humanitāro situāciju Gazas joslā pēc šīs, šo aizliegumu atcelšanas. Un Žilatšilid nolaupīšanas jautājums, jūs komentārs. Es domāju, ka Eh, ekonomiskais eh, uzplaukums gazas joslā ir nepieciešams, bet, diemžēl, mēs neredzam tādas eh, kardinālas politikas izmaiņas gazas sektorā, kā to Eiropas Savienība ir prasījusi. Tāpēc Eiropas Savienība pagājušā pirmdienā vienojas par trīs pusēju pieeju atbalstīt eksportu no gazas, un es nesen tikos ar Fajadun kungu. Mēs pārnājām šos jautājumus. Gazu vajadzētu uzskatīt kā ļoti svarīgu komponentu Palestīnas valsts veidošanā. Paldies! Paldies! Šulc kungam vārds. Paldies, priekšstādātāja Barozo kungs. Ceturtdien un piekdien uh, Eiropadomes uh, sēde notiks. Es gribētu uzdot jums dažus jautājumus. Pirmam kārtām, vai jūs uzskatāt, ka uh, eiro obligāciju aizdevuma sistēmas ieviešana palīdzēs eiro stabilizācijā? Otrām kārtām, Vai jūs piekrītat Angelai Merkels kundzei, sakot, ka šīs eiro obligācijas ir nepieciešams trešām kārtām? Ja Jūs gadījumā nepiekristu kanclerē Merkels kundzei, citiem vārdiem sakot, ja jūs būtu par šīm eiro obligācijām, ko jūs paredzat darīt šajā Eiropadomas sanāksmē? Uh, Ceturtām kārtām, vai jūs uzturat uh, kontaktus ar Eirogrupas vadītāju Junkeru kungu un jūs kā komisijas priekšsēdētājs, vai jūs viņu atbalstīsiet? Piektām kārtām, vai jums ir nolūks, ja Eirobanku priekšlikums tiks noraidīts, vai jūs atkal sniegsiet informāciju Eiropas parlamentam un uh, vai mm, jūs meklēsiet atbildi šiem notikumiem? Paldies, komisija jau ir apsvērusi šādu iespēju 2008. gadā mūsu dokumentā Eh, EMU monetārās savienības 12. 10. gada dienā. Šīs krīzes apstākļos esam izveidojuši eh, divus instrumentus, kuri ir eh, vēl izmantojami. Tie nav izsmelti. Tos mēs daudz ātrāk varam adaptēt kā citas alternatīvas. Tātad šobrīd, domāju, mums jāuzdod sev vienkārši jautājums, vai uh, Eh, krīzi labāk risināt ar instrumentiem, kas ir konsentuāli, vai arī vajadzētu atvērt jaunas diskusijas, par kurām nav nekāda vienprātība. Un kā jūsu jautājums norāda, tik tiešām nav vienprātības par uh, eh, Junkera izteiktiem priekšlikumiem. Atbilde, manuprāt, ir acīm redzama. Šodien ir jāvērš uzmanība, jāpievērš uzmanība tam, kas kur mums ir vienprātība Eiropā, jo šī vienprātība būs izšķiroši svarīga attiecībā uz eirozonas tirgiem. Tāpēc eh, nenogalināsim pagaidām šo eiro obligāciju ideju, kas ir interesanta, bet skatīsimies, ko mēs šobrīd ātri un izlēmīgi varam darīt. Paldies! Question, yes. Papildus jautājums. Sie haben in der Ihnen eigenen Diplomatie geantwortet, Herr äh, Barroso, das will ich Ihnen aber nicht durch. Barozo kungs, jūs devāt mums ļoti diplomātisku atbildi, bet es gribētu vairāk informācijas. Varbūt jūs tomēr precīzāk varētu kaut ko formulēt. Kā Eiro grupas vadītājs premjerministrs Junkerkungs ir paziņojis, ka viņš nāks klajā ar iniciatīvu padomē par eiro obligāciju ieviešanu. Es gribu zināt, vai jūs viņu atbalstīsiet. Un vai jūs domājat, ka ir kāds reāls iespējas pārliecināt uh, kancleri Merkel un uh, prezidents Sarkozy pievienoties lielākam vairākumam Eiropas uh, Savienības dalību valstu? Vai arī jūs domājat, ka šīs uh, divas valstis uh, nospraus citu pro, uh, pozīciju un tādējādi šis projekts izgāstos? Paldies! Došu ļoti godīgi atbildi. Es nedomāju, ka šobrīd ir minimāla iespēja panākt vienošanos par eiro obligācijām. Ir atturība no vairākām dalību valstīm attiecībā uz šo priekšlikumu. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu strādāt, lai panāktu plašāko vienprātību pašreizējo instrumentu ietveros. Es teicu jums, Šulskungs, ļoti atklāti, ka ideja, manuprāt, ir interesanta, pievilcīga. Komisija principā ir nākus klē ar vairākiem priekšlikumiem, bet šobrīd nav apstākļu nosacījumi panākt šādu vienošanos. Paldies! Uh, Ferhofstāda kungam vārds. Paldies! Es gribētu tikai teikt, Barozo kungs, jums ir iniciatīvas tiesības komisijai. Jūs varat nākt klajā ar priekšlikumu par eiro obligācijām, un tāds bija Šulci kunga jautājums, bet labi. Jūs uh, to neizmantojat, un uh, tāda, manuprāt, arī ir problēma šodien. Man ir konkrēts jautājums par 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Ir uh, pārliecības deklarācija, uh, par reģionālo politiku, un ir norādīts, ka 37 no visām programmām ir tādas, ka ģenerāldirektoram nav pārliecība par to, ka regulāri un pareizi ir veiktas transakcijas attiecībā uz 2009. gada izdevuma maksājumiem. Jautājums, kurš var sniegt šo pārliecību Un deklarācijā teksts turpinās. Tur ir rakstīts, ka 41 atlikusī programma. 41. programmā ir būtiski trūkumi konstatēti jau sākotnējās stadijās pirms uh, izdevuma apmaksas 2009. gadā. Jautājums ir tāds. Es domāju, ka jūs politiski uzņematies atbildību par šo deklarāciju. Bet jautājums ir, kāda būs jūsu rīcība attiecībā uz dalību valstīm. Paldies! Paldies pirmām kārtām! Verhofstāda kungs, gribu teikt, komisija jau izmanto savas iniciatīvas tiesības. Jūs atcerieties, ka mēs uh, uzsākām šo mehānismu es pats un Oli Rēns. Mēs uh, nācām klajā ar ideju par kolektīvām garantijām, kas bija daudz maz eiro obligāciju virzienā, bet to pilnīgi absolūti noraidīja dalība valsts. Tātad tagad mēs varētu nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, bet nedomāju, ka tas ir atbildīgi šobrīd nākt klajā ar priekšlikumiem, oficiāliem priekšlikumiem, kad mēs esam ārkārtīgi delikātā situācijā. Uh, Jo šāda, šāds projekts tikai sašķels Eiropas Savienību un Eirozonu, bet komisija ir jau nākus kajā priekšlikumiem, un tie tika noraidīti, kā es teicu, tāda ir reālā situācija. Un starp citu, par finanšu perspektīvām. Es nākšu klajā ar priekšlikumu attiecībā uz konkrētām eiro obligācijām. Un eh, pat ja es jau dzirdēju tagad negatīvus komentārus, kas nāk no dažām galvaspilsētām, es joprojām turpinu cerēt, ka šis projekts izdzīvos. Un es atvainojos, man vajag vairāk laika atbildēt uz jūsu jautājumu. Domāju, ka mums ir jāprasa vairāk no dalību valstīm, jo, kā jūs zinat, ar dažiem izņēmumiem četras vai piecas dalību valstis nav gatavas sniegt savu pārliecības deklarāciju. Un uh, tā ir, kā teica mūsu ģenerāldirektors, un kā jūs lasījāt, ka dažkārt komisija nespēja pietiekami ātri iesaistīties uh, procesā, dalībvalstīs, raugoties, kā finansējums tiek tēlēts dalībvalstīs nacionālā līmenī. Paldies. Nākošais runātājs Jālūdzu. Barozo kungs, jūs teicāt, ka attiecībā uz ģenētiski modificētiem projek, eh, produktiem, ka eh, šis projekts tiek nosūcīts atpakaļ dalību valstīm. Eh, pirms dažām valstīm pusotras miljonus parakstu tos iesūtīja parasti pilsoņi un aicināja ekspertu izvērtējumu ģenētiski modificētiem organismiem, un vidas padome noraidīja dalīs kundzes priekšlikumu ar lielu vairākumu. Padoms un parlamenta juridiskie dienesti arī devuši negatīvu atzinumu par to. Jūs eh, jau zinat, kāds ir eh, skandāls EFSA, Banatī gadījumā, un EFSA ir arī lēmusi izstrādāt jaunas izvērtēšanas vadlīnijas, tāpēc es gribu uzdot jautājumu, vai jūs esat gatavi eh, apstādināt jebkādus jaunus apstiprinājumus, vai certifikācijas ģenētiski modificētiem organismiem pirms EFSA noteikumi tiek nostiprināti. Tātad e, jaunām apstiprināšanām jānotiek pēc jauniem noteikumiem. Un vai jūs esat gatavs uzsākt jaunu diskusiju, jaunas debatas, lai pārliecinātos, ka mums ir neatkarīgs novērtējums? Paldies! E, ziniet par šo iniciatīvu, mēs e, tā vēl nav stājusies spēkā. Nav stājies spēkā šis jaunais režīms, bet, protams, mēs ar eh, lielu interesi sekojam visām eh, pilsoņu iniciatīvām attiecībā uz šo jautājumu, un atbildīgais komisārs ir saņēmis šīs iniciatīvas virzītājs, kaut gan pagaidām vēl oficiāli nav apstiprināta šāda veida iniciatīva. Tālāk runājot par pašreizējo situāciju, tiks e, izmantota likumdošanas sistēma, kāda tā ir. Mums nav nekādas labākas alternatīvas. E, kā EFSA tā ir aģentūra, kas tika radīta, tā ir neatkarīga, lai dotu mums atzinumus, un, protams, mēs e, respektēsim šīs aģentūras viedokļus, kas ir, kā es teicu, neatkarīga aģentūra un kas, kurai ir zināšanas sajomā. Tātad mēs turpināsim ievērot ja kopienas tiesības. Komisija nevar norādīt, noteikt, ka tā pārtrauc kaut kādas kopienas tiesību īstenošanas. Es arī nesu savie, eh, samie, apmierināts ar šo uh, ģenētiski modificēto organismu apstiprināšanas režīmu Eiropas Savienībā, bet šobrīd ir tāda sistēma un tā jāievēro. Once again, Mr. Bavē. Bavē kungam vēlreiz vārds. Réponse, uh... Paldies, jūsu Atbilde ir jaunas uh, vadlīnijas, uh, kuras ir ieviesusi EFSA, tās ir daudz stingrākas. Vai jūs esat gatavs teikt, ka visi jaunie apstiprinājumi, kas tiks tagad veikti tuvākajā laikā, uh, ka tos vajadzēs izskatīt par jaunu, ņemot vērā šīs jaunās vadlīnijas, jo mēs šobrīd nevaram pieņemt izvērtējumu, ar, kas veikts ar veciem noteikumiem, un tāpēc es jums uh, ļoti skaidri un stiktu uzdot šo jautājumu. Tāpat kā jautājumu par visām šīm debatā, debatēm, ka ir nepieciešams uh, pārskatīt uh, veco direktīvu un ir jāvirs uz priekšu šajā procesā. Paldies, Bavēkungs. Pārās, paldies. Mēs kā vienmēr ņemam vērā Uh, ieteikumus, ar kādiem nāk uh, klajā ne, um, neatkarīg, neatkarīgas aģentūras un uh, arī pārmes pārtiks aģentūra. Un, ja tā nāk ierosina jaunas vadlīnijas, tad mēs tās izskatām ļoti uzmanīgi. To es šobrīd varu pateikt, bet pagaidām mēs vēl neesam mainījuši pašreizējo uh, tiesisko sistēmu ģēmo apstiprināšanai. Un, kā es teicu, šī sistēma darbosies, kamēr spēkā stāsies jauna. Uh, Mēs, protams, esam gatavi, mēs izsvērsim šīs jaunās eh, vadlīnijas ļoti eh, detalizēti. Liels paldies! Mihāls Kaminskis, Eiropas konservatīvo un reformistu grupas priekšsēdētājs. Paldies! Eh, kopš 9. aprīļa Gazproms un Nord Stream konstrukcijas, būvēšanas kompānija veido jauno gāzes vadu. Es gribētu fokusēties uz ekoloģiskajiem aspektiem, jo tie arī tika diskutēti šajā zālē. Es gribētu pievērst vienai lietai. Šobrīd ieguldītais cauruļvads apgrūtina lielākus cauruļvadus, lielākus kuģus sasniegt Polijas svinoušķes ostu. Un šobrīd Ziemeļpolijā tas ir ļoti svarīgs objekts un mums ir diezgan augsts bezdarba līmenis. Un Polija ir par šo problēmu vērsusies eh, bilaterālās sarunās, taču šobrīd man šķiet, ka mēs eh, šobrīd eh, runājam arī par, kompeten, par konkurētspēju Vācijas pusē ir Rostokas osta, un es to ļoti saprotu, bet es gribētu, lai visas Eiropas ostas saņemtu vienādu attieksmi, un viņas varētu sacensties eh, tā, lai eh, tehniskie sasniegumi vienā valstī nebloķē citu ostu darbu. Es pilnībā apzinos, eh, ka ir ir zināmas grūtības iebraukt zināmās polijas ostās, mēs saprotam, ka Štrāsunda e, ir e, atbildējusi Nord Stream kompānijai sagatavot e, Eh, īpašus kanālus, eh, lai ieguldītu Nord Stream cauruļvadu. Un eh, polijas pusē arī vajadzētu pielāgot savus ostas tā, lai viņas varētu iebraukt. Jo šī cauruļvada, cauruļvads tiks ieguldīts 20 km gabala attālumā ar pusmetra pārsegumu un tāpēc vajadzētu atrast alternatīvu uh, ceļu 12 uh, km garumā, un uh, šo atļauju februārī arī šogad sniedz Nord Streamam. Cik mēs saprotam no Vācijas iestādēm, tad abi šie pasākumi ir veikti, Eh, un eh, lai pēc eh, celtniecības darbiem nebūtu traucēta pieeja polijas ostām. Nu, tā ir tā tehniska lieta, bet nu, tas ir viss, kas mums šobrīd ir. Liels paldies, priekšsēdētāji! Daudzos gadījumos jūs esat mums parādījis, ka jūs izturieties pret dalību valstīm tiešām godīgi un vienlīdzīgi. Un es ceru, ka arī mana valsts saņems šādu attieksmi. Jūs pats minējāt ka jūsu informācija ir balstīta uz, info, uz informāciju, ko sniedz vācu pusi. Un es gribētu aicināt uh, Eiropas komisiju apjautāties pie neatkarīgajiem ekspertiem, jo es tiešām uzskatu, ka jūs tiešām izturēsieties vienlīdzīgi pret visām dalībvalstīm. Jā, nu dien, Kaminska kungs, eh, mēs ļoti rūpīgi sekojam eh, šim jautājumam. Mēs apzināmies, cik šis jautājums ir jūtīgs. Un Saprotam, ka ir arī citi viedokļi, tāpēc mēs ar ļoti lielu uzmanību sekojam tam. Paldies Lotāram Biskie vārds. Liels paldies! Barozo kungs. Jūs atbildējāt Šulca kungam uz viņa jautājumu, un jūs teicāt, ka jūs nedomājat, ka eiro obligācijas būs veiksmīgs risinājums. Mēs esam informēti, ka finanšu transakcijas nodoklis e, nebūs, daudzi pasākumi ir izgājušies, mēs esam jau finanšu krīzes trešajā gadā, un es tiešām gribētu zināt, vai jūs e, varētu atbalstīt Eiropas e, eiro eh, saglābšanas eh, pasākumus, vai mums būs arī kādi citi jauni eh, piedāvājumi, kurus mūsu nedēļas nogalē tiks noraidīts. Un beigu beigās gribētu jautāt, cik šī neizlēmība mums maksās. Vienu lietu, es domāju, mums vajadzētu teikt. Kad mēs satiksimies, jo komisijas priekšsēdētājs arī būs klātur, tur, kad mēs šodien satiksimies, mēs nerunāsimies tikai savā starpā, eh, nerunāsim par politiku vai par ekonomiku, mēs runāsim par tirgu. Tas ir ārkārtīgi jutīgs jautājums un problēmas. Jo mums ir, eh, zināms, tāds atturības eh, pasākumi arī. Jo es gribētu, lai jums visiem tas būtu pārskatāmi, un tāpēc es godīgi atbildēšu un atbildēju jau uz Šolts kungu jautājumu. Mēs redzam, e, ka ir zinām interesi par eiro obligācijām. Mums nevajadzētu to nogalināt šo ideju, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd nav vienprātības par šo jautājumu. Un tāpēc es neuzstāšu uz to, kas man liekas e, pašsaprotami. Mums joprojām ir instrumenti, e, par kuriem esam vienojušies un varam mēģināt atrast koherentu, tādu izturīgu veidu, kā aizstāvēt eiro. Paldies, vai būs papildus jautājums? Lūdzu. Barāzo kungs. Viens uh, sekojošais jautājums. Vai ir arī kādi citi instrumenti, kas tiek diskutēti šobrīd? Jo es nedomāju, ka man varbūt uh, ir pareizā informācija. Kaut kas taču ir jādara, par to mēs visi esam vienis prātis. Jo uh, mums ir skaidrs, ka pašreizie instrumenti ir jāpielieto. Jā, mēs pārunājam daudzas problēmas un daudzas iespējos alternatīvos instrumentus. Pēdējā Eirogrupa um, pārunāja dažādas iespējas un dažādas idejas, un uh, komisija uh, ir eh, stājusies sakaros ar visām iesaistītajām pusēm. Es uzskatu, ka ne tikai dalību valstis, bet arī Eiropas centrāla bankas, eh, starptautiskā monetārā fonda eh, priekšsēdētājs un es pats un Olī Rēnkungs strādājam. Taču es uzskatu, ka būtu gludri, lai mēs ka mēs izdaram varbūt ļoti svarīgs paziņojums un e, pēc tam nekas nenos, nenotiek. Mums vajadzētu darīt pilnīgi otrādi. Mums jāpieņem ir svarīgi e, lēmumi tad, kad mēs esam gatavi. Un tāpēc komisija strādā ar visām dalībvalstīm, lai mēs pēc iespējas ātri um, varētu nākt ar konkrētu e, reakciju. Tagad Nāģels Faričkungs lūdzu. Vikīlīka trauksme ir eh, teikusi, atstājusi dažiem cilvēkiem tādu trauksmes sajūtu, jo eh, daži saka, ka tas ir labi, daži saka, ka tas diplomātiem nenāk par labi, bet man īpaši eh, iepriecināja jūsu atsauksmes, kad jūs teicāt par Krieviju, ka jūs esat ignorēts un esat izslēgts, un Krievijas uzskats, ka jūs nekas nesat cits, kā tikai glorificēts civilierētnis. Mēs taču to esam jau iepriekš runājuši runājuši, un es esmu jums norādījis vēl un vēl, ka jūs nesat tieši ievēlēts no uh, cilvēkiem, un tāpēc jums īstenībā nav tādas leģitimitātes. Vai tas, ka jūs nesat ievēlēts, ir tas, kāpēc jūs nesaņemat vairāk respektu pasaulē, un tāpēc Eiropas uh, pilsoņi uzskata, ka ne jūs, ne jūsu komisija nav īsti vietā. Es, e, protams, negaidu, ka jūs atradīsiet kopīgu valodu ar Krieviju, bet šobrīd jūs sakat, ka jūs viņiem piekrītat. Nu, īstenībā man ievēlēja šis parlaments ar uh, slēptu balsojumu, tā kā es īstenībā baudu šī parlamenta uh, uzticību. Un es domāju, ka Eiropas eh, Savienība, kas sastāv no 27 demokrātiskām valstīm, tas ir nu, parastais veids, kā ievē, ievē, ievēlēt komisijas prezidentu. Protams, jums nepatiks Eiropas unificēta valsts, mums arī nav vienota šī valsts, un tāpēc mums nav arī tiešo vēlēšanu un varbūt jums tas patīk vai nē, Man varbūt tas patīk vairāk nekā jums, e, taču, e, diemžēl, nu tā tas ir. Man ir ievēlējuši šis parlaments, un, e, un tā, tas ir tas veids, kā mēs darbojamies. Es domāju, ka, nu, nu tā mēs strādājam ar šo diversitāti, un, nu, ja citi nerespektē mūsu uh, institūcijas, es ceru, ka vismaz Eiropas parlamenta deputāti respektēs mūsu institūcijas. Papildi jautājums. Jā, Barozo kungs, man tas ārkārtīgi patika un tas, eh, kad jūs varat eh, piecelties un eh, runāt par to, ka jūs esat ievēlēti aizklātā balsojumā jo tas faktiski ir viss trakākais koncepts, kādu es esmu visā savā mūžā saticis. Jo īstenībā tā ir komisija, kam ir vienīgās tiesības nākt ar likumdošanu, kas tiešām uh, ietekmē negatīvi Eiropas Savienības ekonomiku. Un, protams, ja būtu referendums, varbūt tad mēs varētu pareizāk izlemt šīs problēmas uh, priekšsēdētāja kungs, uh, kolēģi, kolēģi, lūdzu mīļie kolēģi, saka sēdes priekšsēdētājs. E, piedošana, e, e, Šolca kungs, priekšsēdētājs Šolca kungs mēs e, gribētu tur virzīties uz priekšu un turpināt mūsu e, darbību. E, Šulce kungs, šis ir parlaments. Un Barozo kungam dosim vārdu. Ievēlēšana, eh, balsošana parlamentā bija aizklāta balsošana, taču daudzi uzskata, ka, ka viss eh, brīvākās eh, vēlē balsošana ir tad, kad to dara aizklātā veidā. Protams, totalitārā sistēmā nav, aiz, nav atļautas šādas te aizklātas balsošanas. Tas ir pirmām kārtām. Otrakārt par referendumu. Nu, protams, ir arī kā koncerti, ir arī šādi te um, referendumi, ir arī pārstāvnieciskā demokrātija, un tas ir pilnīgi leģitīms veids, kā mēs varam demokrātijā izlemt, jo pārstāvnieciskā demokrāta, demokrātija, tas, protams, ir ļoti svarīgi demokrātijai, un es, protams, nu, zinu, ka ir komentāri pret šo te pārstāvniecības vai reprezentatīvo demokrātiju. Eh, paldies! Eh, eh, Andju Brons no neatkarīgiem deputātiem. Ķīna ir šobrīd ar lielu plusu savā tirzniecības bilancē. Un Eiropā mēs esam pārāk mazi. Uh, un um, mm, viņa panāk to ar ārkārtīgi zemu savu valūtas kursu. Un um, aiz, nav brīvu šādu te importu uz Ķīnu, un līdz ar to eksportējot cenas ir daudz zemākas. Un trešām kārtām uh, Ķīna arī ignorē patentiesības, līdz ar to viņiem nāk pa labu uh, tā pētniecība, ko viņi paši nav veikuši. Uh, Ķīna šobrīd uz, uzkrāja ārzemju rezerves, valūtas rezerves. Eiropas uh, valstis kļūst par tādiem saviem upuriem. E, un šeit parādās jau tāds mūsu dzīves e, samaitāšanas, izjaukšanas mehānisms. Mums vajadzētu aizsargāt mūsu rūpniecību. Kāpēc e, komisija ļauj Eiropas biznesam ciest netaisnīgā konkurencē ar Ķīnu? Paldies! Nu, ļaujiet man teikt, ka mm, mm, mums daudz labāk veiksies, ja mēs strādāsim kopā, nevis atsevišķi. Es neredzu, eh, ka mūsu dalību valstis eh, nāktu ar kaut kādiem priekšlikumiem, eh, kas varētu ietekmēt Ķīnu. Nu, mēs kopā varam ietekmēt Ķīnu, jo mēs zināt, mēs esam brīvā tirgus eh, sistēmā, un mēs arī eh, cīnīsimies par godīgu tirzniecību. Ja mēs zinām, ka kaut kur pastāv dempings, mēs esam jau zināms pasākumus veikuši, tas nebija viegli, jo dažas dalība valstis iebilst pret šādiem pasākumiem, taču mēs esam diskutējuši vienmēr, kad satiekam Ķīnu palestīniešu līderus, mēs eh, pārunājam intelektuālās īpašuma tiesības un gribam, lai viņi eh, respektētu pamatprincipus, lai mēs varētu eh, joprojām paturēt atklātu tirzniecību ar viņiem mums ir jābūt arī ļoti stingriem par mūsu tirzniecības interesēm, un es domāju, pēdējā mūsu sanāksmē tas bija skaidri pateikts. Paldies! Papildi jautājums. Baroso kungs, jūs teicāt, ka jūs ticat godīgai tirzniecībai, taču e, to nepiedāvā, jo to, kas mums tiek piedāvāts, ir šāds nu, sašķelts tirgus. Vai e, komisija e, kādā veidā panāks, ka Ķīna pārtrauc savus subsīdijas izmaksāt? un tādā veidā arī eh, runājot par šo te starptautiskajām īpašumtiesībām, eh, šobrīd eh, tas ir 5% tikai no Ķīnas IKP. Un, protams, varbūt mums vajadzētu tieši bloķēt visus Ķīnas imports. Eh, protams, eh, komisijai būs eh, labi panākumi tikai tad, ja dalībvalsts to atbalstīs. Mēs gribētu, lai būtu apusējība attiecībās ar Ķīnu, mēs gribam, lai tirgi būtu atvērti. Es uzskatu, ka tas ir mūsu interesēs, jo Eiropas Savienība ir lielākais eksportētājs, pat lielāks par Ķīnu, un tāpēc mums ir ļoti svarīgs, lai tirgus tiktu atvērts. Bet mums ir, protams, jārūpējas, lai um, tiktu ievērot pamatnoteikumi. Jūs ziniet, e, e, pēdējā G20 sanāksmē e, tiešām mums bija daudz, kas ir darāms, un mēs bijām tādā kā frontes līnijas priekšpusē, tad, kad mēs runājam par to, ka ir šāds disbalans pasaules ekonomikā. Un tagad otrā uh, mūsu mm, sarunas dara, un daļa, un te būs par Wikileaks un par drošību. Karlos Koeļo, lūdzu. One minute, please. Vienu minūti jums, lūdzu. Paldies, priekšētāji! Komisijas priekšētāja kungs, es vēlējums jums uzdot jautājumu saistībā ar, ar Ziemeļamerikas diplomātiju un vai par to, kādas ir stiprās un vājās puses interneta tīklojumiem. Un es vēlos jums uzdot jautājumu un aicināt jūs atgriezties pie informācijas, kuru mēs uzgājām 2007. gadā par cip šiem nelegālajiem ieslodzoto pārvešanas lidojumiem. Un es aicinātu jūs eh, izgaismot šos jautājumus un neieņemt tādu aizmiglotāju nostāju kā padome. Vai jūs esat gatavs strādāt arī pie jaunajiem jautājumiem kopā ar parlamentu pilnīgā caurskatāmībā? Jāpaldies komisija, kuras vadu vienmēr ir sastrādājusies ar parlamentu un vienmēr to darīs arī nākotnē, par tas nemaz nav apspriežams. Paldies par to, ka jūs uh, izteicāt tik labs vārds par komisiju, kur ir manā vadībā, un, manuprāt, visas attiecības starp komisiju un parlamentu tiek veiktas saskaņā ar augstākajiem caurskatāmības standartiem. Paldies! Paldies! Hercogs kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji. Un par uzsākumu man ir tas pats jautājums. Eiropieši ir mūsdienās digitāli atkarīgi. Bet, lai mēs justos droši interneta vidē, manuprāt, tas ir jānosaka kā komisijas prioritāte sagatavot priešlikums attiecībā uz 500 miljonu pilsoņu drošību interneta vidē kādi ir plāni, kas varētu nodrošināt viņiem drošību un privātumu. Paldies! Daži no šiem jautājumiem tiek risināti valstu līmenī, bet tas, kas ir mūsu kompetencija, mēs esam nākuši klājā ar priekšlikumu, kas nodrošinātu vairākus uzlabojumus. Par piekļuvi dokumentiem mēs esam sagatavojuši priekšlikumu šajā jomā, Nelsrems kundze, un šobrīd tie tiek izskatīti parlamentām Tāpat eh, esam sagatavojuši priekšlikums attiecībā uz kiberdrošību, jo, kā jūs jau pareizi teicāt, cienījamā deputāte, arvien biežāk mēs paliekam digitāli atkarīgi un ir jānodrošina brīvība digitālajā telpā, bet tas jādara atbildīgi, lai aizsargātu arī svarīgākās tiesības, piemēram, privātuma tiesības. Līdz ar to datu aizsardzība arī ir saistīta ar pamatiesību jautājumu, un komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas ir ar pietiekamu līdzsvaru starp brīvību un vienlaicīgi ļautu atbildīgi izmantot internetu. Paldies! Watson kungs, lūdzu. Paldies, priekšētāji! Barozo kungs ir sniedzis vairākas atbildes par Wikileaks. Es vēlētos jautāt attiecībā uz vietu, kas vēl nav atspoguļot nopludinātajos dokumentos. Jūs jau atbildējat uz jautājumu par eiro obligācijām, kas ļautu sekt valstu parādus. Es saprotu, ka ir bažas par šādu iespējamo rīcību, bet vai jūs nesaprotat, ka ir kapacitāte aizņemšanai saistībā ar eiro spēku? Un tā kā ir teikts, ka ir desmit gadu laikā vajadzīgi tūkstots miljārdu eiro, lai veiktu investīcijas energoinfrastruktūrai tas ir nepieciešams 100 miljārdi gadā, lai risinātu enerģijas jautājumus un vidas jautājumus. Un vai jūs nebūtu gatavs nākt klājā ar priekšlikumiem attiecībā uz eiro obligāciju izsniegšanu, lai finansētu investīcijas infrastruktūrā, nevis lai finansētu valdību izdevumus šobrīd? Jā, paldies, Vatsonkungs. Es šeit nenācu, lai runātu par to, kas rakstīts Wikileaks, bet tam tāda ir mana nostāja. Bet jau savā uzrunā es teicu, ka es nākšu klājā ar priekšlikumiem attiecībā uz eiro obligācijām saistībā ar konkrētiem projektiem un tieši arī par infrastruktūras projektiem, lai valstīm nebūtu pārmērīgs parāds, kas jau tā ir ļoti liela problēma, bet lai mēs spētu vienlaicīgi finansēt infrastruktūras projektus galvenokārt pateicot Eiropas centrālās bankas finansējumam. Tas ir mūsu darba kārtībā un arī mūsu finanšu perspektīvā, un mēs nāksim klajā ar konkrētu priekšlikumu nākotnē, lai panāktu nepieciešamo vienprātību, un es uzskatu, tas ir viens no veidiem, kā risināt patreizējo problēmu. Mums ir ļoti liela ierobežojumi budžetos, bet tāpat ir nepieciešams atrast finansējumu Eiropas lielākajiem projektiem. Paldies! Gigolda kungs lūdzu. Tādā gadījumā Roma Veda kundze lūdzu. Señor presidente, a mí lo que me preocupa es el fondo. Paldies, priekšsētāji. Man ir radies tāds iespējas, ka mēs cenšamies pieturēties pie tādiem mazsvarīgiem jautājumiem. Galvenā problēma Wikileaks ir tāda, ka tas atklāja patiesību, jo daudz gadus jūs un citi noliedz to, ko Eiropas komisija par ko Eiropas komisija apsūdz ASV. Bet tagad tas viss izrādās ir taisnība. Par spīti tam, ko jūs paši un daudz jāliet ministri ir teikuši. Un tādēļ ļoti svarīgi, lai jūs skaidri paskaidrotu par to, kas ir uh, redzams šajos noplūdinātajos dokumentos. Tāpat vēlos runāt par šo kampaņu, kas ir īstenot pret Asaņģa kunga. Šis cilvēks cieši no lielām pārstībām, un mēs nedrīkstam to ignorēt. Mūsuprāt, šis uh, kungs izdarīja kaut ko ļoti svarīgu, viņš mums visiem atklāja patiesību, tādēļ visiem šeit parlamentā būtu jācer, ka jūs sniegsiet kādu skaidrojumu šī situācijā. Ir kaut kas jādara, lai mēs varētu uh, noskaidrot patiesību. Jā, paldies par uh, šo jautājumu. Visi šie noplānotie dokumenti ir saistīti ar dalību valstīm, nevis ar komisiju. Un tad arī labklājību valstīm ir jāsniedz skaidrojumu, kā demokrātiskas valsts tā noteikti tā arī rīkosies. Es zinu, ka ir īstenoti pasākumi dažās dalību valstīs, lai e, precizētu jautājumus attiecībā uz konkrētām operācijām un darbībām, par kurām tās tiek apsūdzētas. Un esmu pārliecināts, ka Ļukungs darīs visu, kas nepieciešams, lai sniegtu precīzi informāciju Eiropas pilsoņiem. Par Sanžu kungu runājot, man īsti nav ko teikt šīs apsūdzības pret viņu krimināla tiesā tika izteiktas no demokrātiskas valsts puses, no Zviedrijas puses, un Eiropas āresta orders ir izsniegts, un to šobrīd skata apvienotās karalists tiesības sargojušās iestādes, un komisijai tur vienkārši nav nepieciešams iejaukties. Protams, ir nevainības prezumcija, kamēr vēl nav notikusi tiesa. Papakalu kungs, lūdzu. priekšsēdētāji. Internetā šobrīd notiek uh, patiesa karš. Pirms pāris dienām mēs redzējām, ka hakeri uzbruka konkrētiem uzņēmumiem, kas agrāk sniedza kādus pakalpojumus Wikileaks un pēc tam to pārtauca. Mastercard, Visa, PayPal vietnes ir cietuši no elektroniskiem uzbrukumiem un tūkstošiem lietotāju būtībā cenšas izmantot vienu un to pašu vietni vienlaicīgi, un tad šī vietne beig beigās nobrūk. Un tas rada liels grūtības mūsu pilsoņiem viņu ikdienas dzīvē. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas līmenī mums ir pietiekami jaudīga aizsardzības mehānisma, lai aizsargātu pilsoņus no šādiem kiberuzbrukumiem? Paldies! Eh, jāsaka, es uzskatu, jūs neuzskatu, ka esat pilnīgi sagatavojušies. Un tādēļ mēs esam izteikuši priekšlikums attiecībā šādu kibernoziegumu apkarošanu. Tā bija Malmstroms kungs iniciatīva, un šie priekšlikumi ir izteikti attiecībā uz visādu veidu kiberuzbrukumiem. Un runājot par jūsu minētajiem kiberuzbrukumiem, vēlos teikt, ka ASV valsts departaments noliedz to, ka būtu izsniedzis kādas konkrētas instrukcijas PayPal, Visa vai Mastercard uzņēmumiem, līdz ar to man nav iespējams komentēt eh, to, ka uzņēmumi izvēlās vai neizvēlās apkalpot kādu konkrētu vietni šo šī gadījumā Wikileaks. Paldies! Annas Gomešas kundze, lūdzu. Senhor Presidente, a publicação de correspondência. Priekšsēdāja kungs, amerikāņu diplomātisko telegramu publicēšana starptautiskajos pašziņu līdzekļos, ko ir īstenojis Wikileaks, varēja notikt tikai tādēļ, ka bija kādi ļoti nopietni trūkumi ASV aizsardzības vai valsts departamenta kiberaizsardzībā. Un kāda ietekme tas ir uz transatlantisko informāciju, īpaši attiecībā uz izlūgdāto apmaiņu, vai mēs darām jau ko, lai pastiprinātu uh, E, datu apmaiņu Eiropas robežās, it īpaši runājot arī, protams, diplomātiskajām telegramām. Jā, paldies. Tas, kas notika ASV, mūsuprāt, tas varēja notikt jebkurā drošības sistēmā. Neviena drošības sistēma nav simtprocentīgi droša. Vienmēr pastāv kāda iespēja, ka kāds to apies. Taisnība ASV sistēmā. Simtiem tūkstošiem cilvēku ir pieeja ļoti slepenai informācijai. Tomēr fakts ir tāds, ka šādas sistēmas kā ASV un Eiropas sistēma nav iespējams tām nodrošināt simtprocentīgi drošību, tādēļ mums jāturpina darbs ar saviem partneriem šeit un ASV, lai uzlabotu drošības līmeni, bet mums ir arī vienlaikus jā, jāievēro pamatiesības ir svarīgi panākt pareizo līdzsvaru starp šiem diviem elementiem. Ir, protams, ļoti būtiski, lai mēs apmainītos ar ļoti jūtīgu informāciju, bet vienlaicīgi mums eh, šī apmaiņa ir jāveic saskaņā ar godīga līdzsvara principiem un jānodrošinās, ka ne, jānodrošinās no tā, ka kāds ciest mūsu darbību rezultātā. Lies nākamā runātāja. Priekšādā kungs. Ir izskanējuši ļoti daudz dalību valstu paziņojumi un ir nopietni uzbrukumi Asanža kungam tikai tādēļ, ka viņš ir atklājis šādus netīros noslēpumus pasaulē. Piemēram, Klintons kundze ir aicinājusi Romas, Maskavas vēstniecības runāt par iespējamo ekonomisko ietekmi Un tieši šādas uh, jautājumus ir atklājis Asanža kungs, un vienīgais, ko viņš izdarīja, viņš parādīja pasaules iedzīvotājiem konkrētas uh, neskaidrās un tumšās jomas, kurās darbojās starptautiskās lielvaras un par kurām tām nav īsti nekāda prieka. Un tādēļ ir jānodrošina šim cilvēkam būtu taisnīga tiesa, un kā jūs nodrošināsiet, ka tas nepārvērtīsies vienkārši par parastu uzbrukumu runas brīvībai internetā, kas līdz šim ir bijis ļoti nopietns demokrātiskais instruments un ir jāaizsargā. Jā, es nevaru komentēt par konkrētām lietām, par kriminālu lietām. Par Sanģa kungu ir izvirzīta apsūdzība Zviedrijas tiesību sistēmā, un tagad to vērtē arī apvienotās karalistes varas iestādes, un abas šīs valstis ievēro likuma varu, un mums jāļauj šīm lietām turpināties. Es nevaru izteikt komentārus, es, protams, pieņemu nevainības prezumciju un katra cilvēka tiesības, bet runājot par jūsu pārējiem komentāriem, par lietām, kas iekļautas Wikileaks dokumentos, uh, Arī šeit, es domāju, nav pareizi man izteikt komentārus. Ir komentāri, kurus uzrakstījuši ASV diplomāti. Es jau nevaru komentēt, ko viņi ir rakstījuši. Es varu tikai pateikt, kāda ir mūsu nostāja. Mūsu nostāja, Eiropas nostāja ir pilnīgi skaidra. Mums tagad nav jākomentē par kaut kādām konkrētiem noplūdinātiem dokumentiem. Paldies! Takas kungam vārds lūdzu. Paldies. Manuprāt, mēs joprojām nesaskatām būtību, vismaz ne jūsu sniegtajās atbildēs. Mani pārsteidz tas, ka Eiropas struktūras pat īsti nereaģēja uz to, ka tiek uzbrukts uh, atsevišķi individu brīvībai. Šis jautājums par šī individu brīvību pat uh, tā kā pazūd visās mūsu diskusijās. Vai jūs tiešām saskatat to, ka šis, šie notikumi tiek izmantoti, lai apturētu un ierobežotu brīvu informācijas apmaiņu? tagad, kad tiek ignorēts šī individu tiesības, kas mums ir jādara, ko jūs kā komisijas vadītājs var darīt šajā jautājumā. Ļoti konkrēts jautājums. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka šis Eiropas pilsonis uh, saņemtu nepieciešamu aizsardzību? Tad pirmais jautājums par runas brīvību visās veidos ne tikai pamatiesības, bet arī stūrakmens mūsu demokrātiskajās sistēmās. Un tomēr vienlaicīgi ir skaidrs, ka ir informācija, uzņēmuma, privātpersonas vai cita veida informācija, kas ir jutīga informācija un kurai nebūtu jābūt pieejamai visai sabiedrībai. Datu aizsardzība arī ir būtiska mūsu pilsoņu pamatiesībās Un ir informācija, kas jāaizsargā sabiedriskajās interesēs, un tāda ir mūsu nostāja attiecībā uz runu brīvību un datu aizsardzību. Runājot par konkrētas personas apsūdzību, es jau neesmu tribunāls, es un komisija nevar izteikt komentārus par konkrētām apsūdzībām pret konkrētām personēm, jo komisija nav tribunāls un nebūs tribunāls, un mēs tādēļ nevaram izteikties par kaut kādām apsūdzībām pret konkrētu personu Paldies, Kelona kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, prezidentsiem. Paldies, priekšsēdētāji, Barozo kungs. Jaunā NATO koncepcija aicina koordinēt nacionālās kiberdrošības stratēģijas, lai izveidot kopīgu kiberaizsardzību. Kā jūs, priekšsēdētāja kungs, saskatat Eiropas Savienības lomu, lai varētu labāk koordinēt mūsu kiberdrošības stratēģijas, kas ir dažādos līmeņos? un kā lai stiprinu sadarbību ar NATO. Piemēram, Maštons kundze, vai viņa piedalīsies eh, kiberdrošības eh, jautājumu tālākā virzīšanā, lai nodrošinātu drošību? Vai jums ir nepieciešams vairāk Eiropas Savienības pētniecības, lai dotu eh, skaidrāku atbildi Eiropas Savienības līmenī šiem kiber izaicinājumiem un problemātikai? Paldies! Šis nav galvenokārt Eiropas Savienības kompetences jautājums. Tā ir kompetence, kas ir eh, Aštons kundzei kā augstajai pārstāvei, un viņa izstrādā šāda veida pasākumu plānu kopā ar saviem partneriem, un pēdējā samitā ar Obamas kungu mēs pārunājām tieši sadarbību kiberdrošības jomā. Jautājums ir ļoti svarīgs ne tikai NATO, bet arī mūsu divpusējās attiecībās ar ASV. Un mēs pie tā strādājam. Mēs uzskatām, ka pastāv ļoti nopietni draudi kiberdrošības jomā. Dažas no mūsu dalību valstīm pieņem arī, ka jūsu valsts ir jau cietusi no kiberuzbrukumiem. Un jautājums ļoti būtisks, tas ir jāpārna Eiropas Savienības līmenī, bet jautājums joma ir tāda, kurā dalību valstīm ir zināma atbildība, un, kā es teicu, augstā pārstāva strādās, lai koordinātā veidā risinātu šīs kiberdrošības problēmas, un es to pilnībā atbalstu. Paldies, Derek Bogan kungam vārds. You, uh, uh, Priekšsēdētāji, paldies! Domāju, ka par šo jautājumu ir ļoti daudz runāts visā Eiropā, ir bijusi milzīga, milzīga publicitāte, un viena lieta, kas satrauc cilvēkus, ir uh, reāli jautājums, ko tas nozīmēs nākotnē kiberdrošības jomā Eiropas Savienībā. Nedomāju, ka, daudz, ka īpaši daudz cilvēkus satrauc uh, konkrētu individu iesaistība uh, šajā lietā, bet uh, doma ir par to, kāds ietekmēs visu Eiropu. Eiropas Savienībās uh, politiku izstrādē, domāju, šis ir jautājums, ļoti būtisks jautājums, un gribētu aicināt komisiju iesaistīt pēc iespējas vairāk partnerus šajās diskusijās, ne tikai dalību valstu līmenī, bet arī uh, valdību līmenī, jo kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums reģionālajām un vietējām pašvaldībām. Paldies! Paldies! Pilnībā piekrīt jūs paustajai domai, un tieši tāpēc Eiropas Savienība pavisam nesen arī rieģēja. Uh, Igaunijā notika kiber uh, uzbrukumi un arī Lietuvā 2007. un 2008. gadā. Tūkstošiem kibernoziegumu un uzbrukumu tiek veikti katru dienu pret Eiropas Savienības uh, publiskām iestādēm un uzņēmiem. Eiropas Savienība reaģē un 30. Uh, septembrī nāca klajā ar priekšlikumu uh, cīņai pret uh, kiberuzbrukumiem kopējais eh, mērķis ir eh, mazināt, izskaust eh, dažādus uzbrukumus. Un jā, mēs tik tiešām ļoti uzmanīgi ieklausamies paustajās bažās un centīsimies nodrošināt, lai jaunā direktīva, jaunais priekšlikums, priekšlikums būtu labs. Un centīsimies nodrošināt, lai tiktu paredzētas stingras sankcijas pārkāpējiem. Dalību valstīm ir nepieciešams uh, atbildēt uz eh, steidzamiem valsts iestāžu un eh, uzņēmumu brīdinājumiem vai lūgumiem palīdzēt, un dalībvalstīm arī ir paredzēta atbildība nodrošināt atbildību par datu aizsardzību un datu drošību. Paldies, Borgēdzio kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildes eh, par ja, atbildes par Asanžu kungu un viņa ieslodzīšanu. Le... Gribu par to runāt. Jāsaka, šajā gadījumā pierādījumi ir ļoti neskaidri, neprecīzi. Eiropas, es atvainojos, Eiropas uh, Savienības valstis. Arī. Dalle banche in Europa. Amerika pieprasa izdošanu. Uh, Un uh, jāsaka, šajā gadījumā Eiropas Savienība nenodrošina atbalstu uh, šim pilsonim. Nonostante i dubbi, i problemi. Un uh, tomēr ir zināmas šaubas par visu šo procesu, un es nebūtu eh, nepiekrīt visiem viedokļiem, kas tiek izteikti, taču mēs gribētu dzirdēt no jūs, priekšsēdētāja kungs, kādi ir limiti, kādi ir ierobežojumi, kas ir tiešām šis mugurkauls mūsu cilvēktiesību aizstāvēji, aizstāvībai. Eh, mēs negribam šeit virtuāli Guantānamo. Eh, vai mēs tiešām esam jau pienākuši pie interneta cenzūras? Mēs gribētu nodrošināt, lai lai e, cietuma apstākļi šim cilvēkam, un tagad viņš tiek pārtraukts. Es varu e, parlamenta deputātam e, ziņot par šīs lietas tiesiskiem aspektiem, protams, neizsakot nekādu viedokli vai iepriekšēju nolēmumu. Es neesmu tribunāls, neesmu tiesnesis, nevaru pirmkārt. Asanža kungs. Uh, tika uh, aizturēts no Britu institūcijām, tāpēc, ka bija uh, Eiropas āresta orders. Un mm, uh, Schengen sistēma caur Interpolu tas viss gāja, un tas bija balstoties uz to pamatu, uz ko izsniedz Eiropas aresta orderi. Ņemot vērā par šo te 28. pantu, cilvēks saņem šo, to neiz, ne, neizdos trešajai valstī bez kompetentās eh, iestādes uh, Uh, piekrišanas, kura izdeva šo cilvēku. Tas nozīmē, tā kā Asanžu kungu apcietināja uh, Lielbritānijā, uh, tad Lielbritānijas tiesa būs tā, kas dos savu piekrišanu šo cilvēku vai nu izdot Zviedrijai, vai arī pēc tam kādai trešai valstī. Tas ir labākais, mm, ko es jums varu sniegt par tiesiskajiem aspektiem, jo man nav nekādas iepriekš pieņēmumu par viņa sodīšanu vai nesodīšanu Paldies, Sāra Lutfordas kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, e, e, jūs esat izteicies šo pēcpusdienu par to, kā Eiropas Savienība un tās dalība valstis respektē e, pamat cilvēktiesības un tiesiskumu. Taču šī te izdošana, kas Mēs esam jau iepriekš runājuši par to, ka šeit Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm vajadzētu ņemt vērā šādu nolaupīšanu un arī dzen, spīcināšanu. Mēs uzskatām, ka komisija nav reaģējusi pēc sestā panta, un tāpēc mēs gribētu noskaidrot, kas patiesībā ir noticis, un arī balstoties uz septīto pantu par sankcijām pret cilvēktiesībām cilvēktiesībām, taču šobrīd nekāds rezultāts nav bijis. Un līdz ar to Eiropas Savienībai var pārmest. Un ko tad mēs tagad darīsim, lai eh, mēs atgūtu eh, tiešām mūsu eh, uzticēšanos uz mums, jo tieši mums šeit var būt kļūda. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Eiropas komisija vienmēr ir respektējusi tiesības, un es noraidu jebkāda veida šādu kritiku komisija vienmēr ir bijusi iesaistījusies eh, tiesību aizsardzībā un nav nekādā veidā bijusi iesaistītas par cilvēktiesību pārkāpumos. Eiropas komisija šai ziņā nu, ir pilnīgi skaidra, tīra vēsture. Un mēs parlamentā par visiem šiem jautājumiem esam ziņojuši, jā, ir vairākas lietas, kas varbūt ir dalību valstu kompetencē, un viņiem arī ir jāpildas savas saistības. Eiropas komisija nevar izdarīt visu dalību valstu vietā. Mums ir eh, līgums, mums ir pienākums, mums ir saistības, un tādas ir katrai pusē. Komisija ir darījusi visu palīdzību un sadarbību, ko pieprasīja šis parlaments, centusies nodrošināt pilnīgi pārskatāmību arī lietās, ko jūs nu pat minējāt. Frans Saubermajer, lūdzu. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko Wikileaks ir uh, publicējuši, tā, protams, ir uh, klasificēta informācija, slepenā informācija, un tas, protams, bijis nepatīkams pārsteigums visām iesaistītām pusēm. Mm, Staplaikā mēs redzam, ka arī no otras puses ir uzsākts arī gandrīz vai kiberkarš. No vienas puses ir Viki atbaldī, atbalstītāji, no otras puses ir tā apkarotāji. Uh, Un mēs redzam, ka tas tiešām var uh, vēst pie šīs uh, cīņas uh, pilnīgi tādu sabrukumu krahu. Tāpēc ir ļoti komisijai svarīgi izvērtēt komisāris Malmstroms rīcību. Vai komisija tiešām plāno arī šādā situācijā attiecīgi rīkoties? Un kāda varētu būt jūsu konkrētā nostāja? Vai jūs plānojat arī konkrētus soļus šajā Wikileaks sakarā? un arī attiecīgi pārstāvēt Eiropas intereses sarunās ar Eiro, uh, ASV par Eiropas datu nodošanu. Pirmām kārtām mēs neplānojam nekādā veidā vērsties pret šo Wikileaks, kas attiec uz direktīvām, ko esam likuši priekšā. Um, tad šobrīd tās tiek apspriestas uh, Eiropas parlamentā. Uh, Esam gatavi nākt klajā ar priekšlikumiem par kiberdrošības veicināšanu. Daži no jums vēlas, lai es detalizēti izsakos eh, šobrīd par šiem priekšlikumiem, bet to es nevaru darīt. Tad tas ir tāds tehnisks līmenis jau, un tad nevaru dot jums konkrēts atbildes, bet mana dienesta gan ir gatava jums sniegt atbildes, detalizēts atbildes uz visiem šiem jū, jau jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un tomēr es gribētu teikt, ka šis jautājums nav komisijas uh, problēma. Tas ir kaut kas tāds, kas notika ASV, protams, ar globālu ietekmi, nenoliedzam uz visu sabiedrību, uz visu internetu lietojošo sabiedrību. Uh, Es nebūtu ne, nesaku, ka tas nebija svarīgi un nozīmīgi, bet mums tāpat laikā skaidri un gaiši jāsaprot, kādas, kuram šeit ir kompetences un atbildība. Ja jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti, vēlaties, lai mēs kaut kādā veidā rīkotos, mēs varam sniegt dažāda veida tehnisku informāciju par to, kas notiek šeit uz vietas. Petro Lohans saka priekšādātais nākamais uzde jautājumu uzdevējs. Priekšādātāji gribēju jums vaicāt par to, kas nesen notika. Lūk, šī uzbrukuma vīza, Mastercard, PayPal struktūrām, to tās veica datoru hakeri. Viņi gribēja panākt ekonomiskus zaudējumus, īstenot sabotāžu, un šie uzbrukumi radīja patiešām liels problēmas. Uh, Eh, un daudz konfidenciālu datu, klientu datu tika eh, izpausti. Nu, vai šie klientu dati bija pakļauti riskam vai nē? Vai ir, bu, ir iespējams, ka paralēli šiem hakeru uzbrukumiem eh, iespējams iespēja, iespējama arī tāda situācija, ka hakeri gūst finansiālu labumu no šāda veida uzbrukumiem? Un gribu tāpēc zināt, kāda veida konfidenciāli dati tika izpausti un vai jūs kontrolējat šobrīd situāciju. Turklāt gribētu arī zināt, vai ASV varas iestādes un starptautiskās varas iestādes nodarbojas ar šī jautājuma sīkāku pētīšanu. Man nav nekādas tiešas informācijas, turpina Barozo kungs, par, šim, par šo informācijas noplūdu. Uh, un arī par to, cik lielā mērā tika izpausta, cik lielā mērā noplūda tieši konfidenciāla informācija un konfidenciāla data. Nē, šādas informācijas man diemžēl nav. Jo man tiešām nav bijis nekāds darīšanas gar šo jautājumu un lietu. Bet, nu, protams, kopumā šī lieta ir radījusi milzīgu mm, satraukumu par drošības jautājumiem un eh, problēmas, pie kurām mēs jau strādājam, tagad ir nonākuši daudz lielākā, lielākās krustagunīs. Es esmu pārliecināts, ka arī Atlantijas otrā pusē pilnīgi noteikti tiek pievērst uzmanību šiem jautājumiem, un tāpēc vienīgais, ko varam darīt, ir sadarboties un mēģināt stiprināt kiberdrošību interneta drošību, vienlaicīgi respektējot, protams, visas pamatbrīvības, jo izteiksmes brīvība, runas brīvība ir viena no svētākajām tiesībām, bet tā pašā laikā arī datu aizsardzība un datu privātums ir pamattiesības. Tāpēc mums jārod atbilstīgs līdzsvars, un tieši tāpēc visās savās iniciatīvās un priekšlikumos esam cenšies saskaņot šos divus aspektus. To nav viegli izdarīt, bet uzskatām, ka šie principi ir ārkārtīgi svarīgi. Lielas paldies! Turpina priekšsēdētājs. Nē, paldies. 21 kolēģis bija šai sarakstā, bet diemžēl tikai 14 kolēģiem varēja dot vārdu. Ļoti par to atvainojos. Ja vārds tika dots tajā secībā, kādā šeit man sarakstā jūs uzvārdu parādījies, stunda jautājumiem Barozo kungam ir noslēgusies. Paldies Barozo kungam un visiem kolēģiem par ārkārtīgi interesantajām un dedzīgajām diskusijām.